Balsošanas mums ir vēl viens jautājums par Ziemeļkaukāzu, sevišķi par Oļega Orlova kriminālu vajāšanu. Hautalas kundze bija um, rezolūcijas iniciatore. Lūdzu. Es gribētu pateikt, ka šī rezolūcija par situāciju Ziemeļkaukāzā un runāt par Oļegu Orlovu ir viena no, nu, būtiskākajām, kas vispār šajā parlamentā ir izstrādāta. Un pēdējos gados situācija Ziemeļkaukās arvien pasliktinās. Katru dienu tiek pārkāptas cilvēktiesības Čečenijā, Ingušijā, Dagestānā, Ziemeļ uh, kaut kā un Kabardijā, Balkārijā. Un pēdējo nedēļu laikā seši cilvēki gāja bojā uh, uzbrukot Čečenu parlamenta, uzbrukumā Čečenijas parlamentam. Vienā uh, septembra naktī Ziemeļ uh, Osetijas galvaspilsētā gāja bojā vairāk cilvēku, daudz tika ievainoti. Un arī upuru ģimenes Beslanā, upuru piederīgie joprojām nezin, kas īsti notika, kāpēc notika šī traģēdija un kur atrodas viņu piederīgo mirstīgās atliekas. Un tā kā situācija neatrodas, neizdodas atrisināt, krīze izplatās ārpus Ziemeļkaukāza. Čečenijas bēgļiem Eiropā ir jābaidās no tā, ka viņus vajās vai ka viņus var pat nogalināt. Un uh, kaut kad tomēr tam visam ir jābeidzas. 2009. gada Saharova balvas laureāts Oļeks Orlovs tagad tiek vajāts, krimināli vajāts. Un Eiropas Savienībai vajadzētu kopā ar Eiropas padomi, uh, skatot Dika Mārtī uh, lielisko ziņojumu par Ziemeļu Kaukās, beidzot kļūt aktīvākai. Paldies, Šākas kundze, lūdzu, divas minūtes. Paldies, priekšādētāji, godātie kolēģi. Šodien Buzeka kungs pasludināja, kas saņēmis Šaharo balvu šogad. Tā ir balva par uh, ieguldījumu uh, cilvēku tiesību cilvēku un brīvību um, attīstībā. Uh, Pūzek kungs aicināja Ķīnu atbrīvot no um, cietuma Nobela miera balvas laureātu. Uh, Un arī Ziemeļkaukāzā ir cilvēki, kas cīnās par cilvēktiesību ievērošanu. Pagājušā gadā Saharo balvu saņēma Ludmila Aļeksejeva, Oļeks Orlovs un Sergejs Kovaļovs, bet paši viņi nevarēja ierasties e, pēc šīs balvas. Eiropas Savienība uh, protams, sadarbojas ar um, Krieviju lielās startautiskās organizācijās, un Krievija ir apņēmusies aizstāvēt cilvēktiesības un rīkoties saskaņā ar tiesisko, tiesiskas valsts principiem. Bet joprojām notiek um, um, opozicionāru un um, cilvēktiesība aizstāja vajāšana. Turklāt šādu gadījumu ir daudz. Krievija, Krievijai, protams, ir tiesības cīnīties pret terorismu Ziemeļkaukāzā, bet nedrīkst tai pašā laikā arvien vairāk apdraudēt stabilitāti reģionā. Un mēs raudzīsimies, lai memoriāla pārstāvji būtu iespēju ierasties parlamentā saņemt šo balvu un uh, baudīt cilvēktiesības, ieskaitot arī un tādā pašā, lai to visu varētu attiecināt arī uz iedzīvotājiem. Paldies! Paldies! Tiešām šī baiļu atmosfēra rada, rada bažas. Cilvēktiesība aizstāv Krievijā dzīvo šausmīgos apstākļos Un Oļeks Orlovs ir saņēmis Saharau balvu pagājušajā gadā. Cilvēktiesība pārkāpumi notiek arī Eiropas Savienībā, bet tas, kas notiek Krievijā, tas ir pavisam cita līmeņa pārkāpums. Mums ir jācīnās ar visiem likumīgajiem līdzekļiem pret radikālismu, jāizmanto visas startautisko organizāciju iespējas un arī Ziemeļkaukāzā nedrīkst turpināt cilvēku apspiešanu, ir jāuzsāk dialogs, ir jānodrošina taisniegums. Tas ir gan objektīvs, gan subjektīvs jautājums, bet Ziemeļkaukāzā tas nozīmē, ka noziedznieki ir jāsauc tiesas priekšā un tajā pašā laikā ir jāņem vērā arī upuru subjektīvās vajadzības. Protams, ka šī rezolūcija mums ir jāpieņem, mums ir jāpauž atbalsts Oļegam Orlovam un citiem cīnītājiem par cilvēktiesībām Ziemeļkaukāzā. Un runājot par jaunu veidu attiecībām starp Eiropas Savienību un Krieviju, uh, Mums ir jāpatur prātā, ka Krievijai, Krievija, daļa Krievijas atrodas Eiropā, un mums ir vēlreiz jāuzsver, ka mēs arī Krievijā iestājāmies par cilvēktiesībām. Paldies, Čarnecka kungs! W czasach monsieur le président je voudrais profiter de cette Es gribētu izmantot uzstāšanās laiku, lai aicinātu kolēģus pārdomāt par to, eh, kādu iemeslu dēļ tiek piešķirta Saharova balva. Eh, Orlova kungs ir viens no tiem trijiem atbildīgajiem e, memoriālā, kuram mēs piešķīrām pagājušo gadu Saharova balvu, tādējādi godinot viņa aktivitāti mm, kas eh, vienmēr ir saistīta ar situāciju Čečenijā. It īpaši jau pēc eh, Pastinovas kundzes slepkavības, pret ko Orlova kungs ļoti asi vērsās. Un 2010. Eh, gada janvārī Orlova eh, kungs un eh, viņa apvienība tika nosodīti. Tagad pret viņu atkal ir celta apsūdzība, trīs gadi apcietinājums. Saharva balva, par ko, kāpēc mēs viņus piešķiram. Mēs piešķiram tiem, kuri cīnās par demokrātiju un cilvēktiesībām. Piešķirot šo balvu, mēs uzņemamies cilvēkus aizsargāt. Orlova kungs un visi tie, kuri cīnās par cilvēktiesībām Krievijā un Čečenijā, ir pelnījuši šo te aizsardzību. Tāpēc ir pēdējais laiks, lai Kaukazā tiktu respektētas cilvēktiesības. Pēc eh, Jasemīrovas kundzes slepkavības pat nebija eh, izmeklēšanas. Cilvēki pazūd, eh, viņi atrod viņu mirstīgās atliekas vai vispār. Un tāpēc man katru plenāru sēdi ir jāsaka, mēs katru reizi nožēlojam situāciju cilvēktiesība jomā. Uh, Un eh, komisija, komisija nepievērš īstu uzmanību šim te dialogam. Un mēs eh, skatāmies uz progresu visur, kur tikai ne cilvēktiesībās un taisnīgumā. Eh, te mēs varam redzēt, ka ir runa par dažu dalību valstu ekonomiskajām interesēm un nevis par cilvēktiesībām. Un ja mēs net tiktos ceturtdienās pēcpusdienās, ja tur būtu zālē vairāk cilvēku. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad vārds Poselta kungam. Herr Präsident, der Nordkaukasus war in. Paldies. Ziemļkaukāzes kļuva par um, stalinistiskā režīma upuri. Tur notika genocīds, pēc tam tur notika divi kāri kas atkal beidzās ar genocīdu tādām mazām tautām kā čečēniem. Un tas pats um, sakāms par šo reģionu šobrīd. Vēl satelīta um, režīmi, piemēram, Kadīrova kunga režīms, um, kura ietvaros tiek atbalstīt šādas slepkavības. Šiem režīmiem nav nekāda sakara ar demokrātiju un tiesiskumu. Līdz ar to mums jāpārvar šī situācija. Proti, Tam ir trīs uh, uh, paņēmieni. Mums jāsadarbojas ar, ar šo reģionu, mums Eiropas Savienībai, tad uh, Eiropas institūcijām ciešāk jāsadarbojas un uh, jāmēģina režīms, režīmu mainīt. Mēs vēlamies, lai Orlova kunga ne tikai uh, atbrīvot, nekavējoties, un vēlamies, lai viņi arī atbalstītu viņu un viņa veikumu, ieguldījumu par labu cilvēku tiesību aizstāvēšanai. Iesti Mirovas kundzes slepkavība ir nekavējoties jāizmeklē. Mēs šo sievieti pazinām daudz no mums, un mums tas ir ļoti svarīgi. Uh, Proti demokrāti, cilvēktiesības un tiesiskums uh, uh jāievieš reģionā. Un tagad dod vārdu runātājiem no politiskajām grupām Valesas kungs no Tautas partijas grupas. Paldies, prieksēdētāja kungs! Godātā komisārs kundze! Oļegs Orlovs ir jau teicis, ka Ziemeļkaukāzā liekākā problēma ir tā, ka politiķi noraida svarīgākos demokrātijas aspektus, proti, ka ir jāievēro cilvēktiesības. Ziemeļkaukāzā situācija ir nestabila, un tāpēc visi konflikti ir ilgāki nekā tiem vajadzētu būt. Es atbalstu rezolūciju, bet eh, mēs nedrīkstam atbalstīt terorismu. Cilvēktiesību aktīvisti, tādi kā organizācija Memoriāls, šādām organizācijām ir nepieciešams atbalsts, jo šīs organizācijas veicina stabilas sabiedrības izveidi. Un tas pašu reģionu stabilizētu, tāpēc mēs atbalstam šo rezolūciju. Taču vienlaicīgi mums ir strikti jāiestājās pret notikumu eskalāciju Ziemeļkaukāzā. Kaukāzā Es vēlētos eh, izteikt līdzjūtību tiem, kuri cieši Ziemeļkaukāzā. Paldies! Un tagad Mirska kungs. Halo! Paldies, priekšsēdē kungs! Es pilnīgi atbalstu rezolūcijas daļu, kuru teikt runāts par nepieciešamību ievērot cilvēktiesības Ziemeļkaukāzā. Es ļoti labi zinu situāciju Kaukāzā, tāpēc, ka es biju tur nevienreiz tāpat laikā gribu atzīmēt ka nos, nosaukums cilvēktiesību aizstāvējs nedod tiesības orlova kungam apsūdzēt čečēnijas republikas prezidentu slepkavībā. ja orlova kungs domā ka saharova balva ir mandāts nepadom, e, neapdomātiem apgalvojumiem viņš kļūdās. Eiropas parlamentam nav jāstrādā par Arlova advokātu, lai Arlovs pierāda savu taisnību tiesā ja ne krievijas tiesa tad Eiropas tiesa. Mums nav, tie, eh, mums nav te, eh, tiesību šajā strīdā atbalstīt kaut kādu no pusēm. Mums jādod iespēju tiesam darīt savu darbu. Bet Romas gribu dot padomu. Domājiet pirms runašanas. Apmelojums tā ir noziegums. Paldies jums! Paldies! Un tagad eh, Bielankungs, lūdzu. Bardzo, Paldies, prieksēdētāja kungs. Es uzskatu, ka patiesībā tas ir paradoks, ka dienā, kad mēs esam pieņēmuši lēmumu par Saharova balvas piešķiršanu 2010. gadam, mēs runājam par vienu no laureātiem memoriāla valdes vadītāju, tātad memoriāls atgādināšu kopā ar Ludmilo Aleksējevu saņēma Saharova balvu pagājušajā gadā. Memoriālam Saharova balva tika piešķirta par patiesības atklāšanu par Krievijas noziegumiem Čečenijā. Šodien mēs runājam par to, kā Oļegs Orlovs cieš. Mēs iestājāmies par viņa drosmi, jo viņam ir bijis pietiekami drosmes pieprasīt atbildes uz jautājumiem, kas notika Estimīrovas nāves gadījumā. Nestimīrova bija memoriāla vadītāja Čečenijā. Atcerēsimies, kāda bija situācija. Toreiz krimināla vajāšana nebūtu bijusi iespējama pret Orlovu un citiem, ja tos neatbalstītu Kremlis. Tāpēc es griežos pie padomas un komisijas, griezties pie Medveģeva kunga, lai viņš izbeigtu šādu negatīvo praksi Čečenijā. Priekšsēdētājs. Paldies, un tagad es dodu vārdu Basesku kundzei, lūdzu. Republikile din Kaukazul del Nord sunt aproape zilnic Runājot par Ziemeļkaukāzu un tām, re, tās republikām, tās ir piedzīvojušas terorismu aktus gandrīz ikdienas. Šīs, die, šīs nedēļas uzbrukums Čečenijas parlamentam pierāda, ka teroristu grupējumi destabilizē visu reģionu. 15 gadus pēc Čečenijas kara sākuma vēl joprojām ir 80 tūkstoši no mājām izliktie bēgļi Runājot par cīņu pret cilvēktiesību aktīvistiem, es uzskatu, ka tas nav pieļaujams, kā izturs Krievija. Orlova gadījums ir viens no gadījumiem, kad krimināla vajāšana tiek uzsākta bez pamatojuma. Viņam šobrīd draud trīs gadu ciedumsots, jo viņš ir apvainojis Čečenijas prezidentu par slepkavību 2009. gadā. Atcerēsimies, ka fakts, ka krimināla vajāšana sākās pēc sievietes nāves, nav pierādījis neko, un es vēlētos pateikt, ka federālajām varas iestādēm ir jānodrošina tiesiska krimināla vajāšana. Korhols kundze lūdzu. Godātais priekšsēdētāja kungs. Ziemeļkaukās jau ir zināms reģions un Čečenijas karš ir bijis jau ilgi. Uh, Īpaši runājot par Dagestānu un Ingušetiju, tur situācija ir tāda pati un varbūt vajadzētu runāt par kāru, kas ir, pret, kas ir domāts pret terorismu, un tomēr simtiem tūkstoši cilvēku šobrīd ir atrā, atkā, at, atstājuši savas mājas, un cilvēktiesības tiek pārkāptas visu laiku. Tas, ka mēs piešķiram Saharava balvu, tas ir ļoti spēcīgs signāls, kuram Ziemeļkaukāzā ir spēcīga loma. Arī Oļegs Orlovs ir mēģinājis rast atbildu uz jautājumu, kā var būt tā, ka draudi nāk no pašas valsts. Anna Poļitkovska arī iestājās par Čoče, Čečenijas tiesībām. Tas pats liktenis ir piemeklējis arī Ļitvinenko, kas tika nogalināts Londonā un pagājušajā gadā nogalinātā eh, sieviete arī pierāda, ka cilvēktiesības Čečenijā un Ingušetijā vēl turpināsies. Tāpēc vēlreiz es vēlētos pateikt to, ka uh, Eiropas Savienībā ir jāiestājas par cilvēktiesībām Ziemeļkaukāzā. Priekšsēdētājs paldies, un tagad Soņika kungs lūdzu. Dziękuję bardzo. Chciałbym zacząć od... E, paldies. Ļaujiet man izlabot e, vienu no kolēģiem memoriāla centra pārstāvi ieradās pagājušajā gadā un saņēma balvu. Toreiz Kubas kandidāti nevarēja ierosties, un 2010. gada jūnijā sagatavotais ziņojums liecina par turpmākiem pārkāpumiem Ziemeļkaukāzā. Uh, kompetentās iestādes eh, saka, ka mēģina uzlabot situāciju, bet vienkārši trūkst tiesiskumu uz vietas, un eh, tas rada problēmas stabilizēšanai. Eh, civiliedzīvotājs spīdzina, iebiedē. Un noslapkavo pat fiziski ietekmē, un izmeklēšana neko nedod. Vienīgais rezultāts tie, kas to, šo visu izpilda, paliek nesodīti. Un līdz ar to nav brīnums, ka cilvēki neuzticas varas iestādēm. Līdz ar to jādara viss, lai kontrolētu situāciju Ziemeļkakazā, lai uh, garantētu tiesiskumu un civiliedzīvotāju demokrātiskās iniciatīvas, lai uh, šajā reģionā atkal būtu tiesiskums. Paldies! Mēs um, uh, Turpināsim ar brīvo mikrofonu. Es redzu Mikulāšika kungu. Lūdzu, jums ir iespēja izteikties. Paldies, priekšsādātā kungs. Kolēģi. Lielākā problēma Ziemeļkaukazā ir um, tā, tas, ka pārējā pasaulē atstāja novārtā šo situāciju neskatās uz to, ka netiek ievērotas cilvēku tiesības, ka tiek destabilizēts viss šis reģions. Tas neļauj izlabot situāciju un demotivēt teroristus, ka Dirova kungs, līderis eh, šajā eh, reģionā, nerespektē likumus, likumdošanu, neciena cilvēktiesības, nav iespējams eh, informēt sabiedrību par visu šo situāciju nevar, ies, nevar novadīt konsultācijas, un memorāla centra vadītājs Oļegs um, Orlovs um, vēlas to grozīt. Bet um, nu, tas neizdodas. Pilsoņi Krievijas federācija ir jāinformē par to, kas notiek šajā reģionā. Paldies! Un lūdzu, Kretovas kundze. Paldies, priekšsādātājas kundze. Es vēlos uh, paust solidaritāti Legam Orlovam un um, memoriālam, uh, kas uh, pagājušajā gadā ieguva Sahrava balvu Eiropas parlamentā. Uh, viņu apsūdzēja, ka viņš ceļ neslavu pret uh, Kadirova kungu un uh, viņu notiesāja, bet tas nozīmē, tas parāda tikai to, ka cilvēki tiesība aizstāvi tiek vajāti. Slielākais, slielākā traģēdija, protams, bija Natālijas Iestamirovas noslapkavošana. Es vēlos protestēt pret šādiem cilvēktiesību pārkāpumiem, ko pamato ar terorisma izsakošanu. Es protestēju pret šādiem pārkāpumiem un vēlos, lai Krievijas federācijā tas tiek izskatīts. Paldies, Kuličeka kungs. Paldies, priekšsādātāji! Es vēlos parunāt nu, par to, kā mēs šeit runājam par eh, relatīvi mazas eh, cilvēku grupas eh, cilvēku tiesībām, bet pilnīgi pazudējam no, no perspektīvas, proti, nerunājam par eh, citu eh, cilvēku perspektīvu, par mm, cilvēkiem, ko finansē no mm, tiem pašiem avotiem, ko, kas finansē arī citus eh, teroristu grupas. Un šajā rezolūcijā pamatarguments Kāpēc cilvēktiesības netiek ievērotas Ziemeļkaukāzā? Šis aspekts nav iekļauts rezolūcijā. Mums jāizstāv cilvēktiesības, bet tam ir nepieciešami priekšnosacījumi. Un, jā, turpinās finanšu atbalsts teroristiskajām no ārpuses, un šis atbalsts notiek, tad mēs neko nevaram izdarīt, neko nevaram mainīt. Paldies, un tagad Gomešas kundze pēdējā runātāja. Chairman, fully... Priekšsēdētāja kungs, es pilnībā atbalstu šo rezolūciju, kur atbalsta arī mana politiskā grupa. Mēs pieprasām, lai tiktu atbalstīts Oļeks Orlovs, un izskatās, ka šobrīd Čečenijā notiek būtiski cilvēktiesību pārkāpumi. Šajā sakarā vēlētos pateikt, ka nedz es, nedz arī mana grupa neatbilstam Mirska kunga teiktajam, kurš kritizēja Orlovu kungu par to un pateica, ka viņš nevar izmantot savas tiesības un runāt kā cilvēktiesība aizstāvis, lai uzbrukt Kadīrovu kungam. Es nedomāju, ka demokrātiem ir nepieciešama jau kāda titula. Jums nav jābūt ne cilvēktiesība aizstāvētājiem, jums nav jābūt ne Sakaro balvas saņ saņēmējiem, nedz arī memoriāla loceklim. Jums ir tiesības kritizēt valdības un pilsoņus. Priekšsēdētāji kungs, es vēl vēlētos pateikt, ka Rauro Romegas kungs jau teica, ka parlamentam ir jāsaprot, bet ne tikai parlamentam, bet arī padomai un komisijai. Īpaši Aštonas kundzei ir jāsaprot, ka šobrīd Rietum Sahārā ir būtiska notikuma attīstība un mums ir nepieciešams iestāties. Un Marokas varas iestādes nedrīkst tā izturēties pret Rietum Sahāras iedzīvotājiem E, tiek pār, mēs tagad runājam par e, Ziemeļkaukā, saka priekšsēdētā kungs runātāji tiek pārtraukt. Paldies, un tagad es dodu vārdu komisārs kundzei, Kvinas kundzei lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Godātie parlamenta deputāti, Runājot par cilvēktiesību situāciju Ziemeļkaukāzā, protams, ka teroristu operācija Čečenijā šobrīd ir pasludināta par neadekvāti, bet tas pats attiecās arī uz Dagestānu un Ingušetiju. Šonedēļ otrdien tika uzbrukts Groznijā parlamenta ēkai, un tas nozīmē, ka situācija Čečenijā joprojām ir ļoti nestabila. Eštons kundze, kura atbild par drošības politiku, ir nosodījuši šo uzbrukumu aktu parlamentam un ir pateikusi, ka ne nekāda rīcība neataisno nec uzbrukums, bruņots uzbrukums, nec arī terorismu aktus. Es atļaušos izteikt savu visdziļāko līdzjūtību bojā gājušo radiniekiem. Bojā gājušie bija civiliedzīvotāji un divi policisti, kuri izpildīja savu pienākumu. Šobrīd Ziemeļkaukāzā notiek uzbrukumi gan civiliedzīvotājiem, gan arī žurnālistiem. Mēs vēlamies izteikt līdzjūtību visu dzīvību zaudējošo tuviniekiem un arī visiem tiem, kuri ir spiesti strādāt šādos apstākļos. Neatkarīgie žurnālisti, cilvēktiesību aktīvisti visur Krievijā tiek pakļauti spiedienam. Oļegs Orlovs memoriāla vadītājs un arī Ludmila Aleksējeva. Šie divi cilvēki, pret viņiem ir uzsākts krimināla process, kurš ir samērā necaurspīdīgs. Ņemot vērā to, ka Natālijas Iestemīraus nogalināšana, kura bija Čečenijas memoriāla vadītāja, viņas nogalinātāja vēl joprojām nav atrasti. Un šobrīd Orlova lieta tiks izskatīta jau otro reizi. Eiropas Savienība pieprasa, lai Krievija uh, rīkotos, kā tai pienākās Eiropas padomas loceklis un ANO apvienoto nāciju loceklis vārdā šobrīd Krievijā valdošais tiesiskais nihilisms ir neakceptējams. Protams, ka Krievijai ir nepieciešams izmainīt savu tiesību sargājošo sistēmu organizāciju, tam ir nepieciešama konkrēta rīcība. Eiropas Savienība ļoti augstu novērtē tai doto iespēju izteikties par cilvēktiesībām un runāt par to ar Krievijas varas iestādēm. Arī Medveģev kungs jau ir runājis ar Eiropas Savienību par šiem jautājumiem, un regulāras Eiropas Savienības un Krievijas tikšanās ekspertu līmenī tajās mēs runājam par cilvēku tiesībām, un tas arī turpināsies. Paldies! Priekšsēdētājs, paldies komisārs kundzei! Mēs esam pabeiguši, noslēguši debats par Ziemeļkaukāzu un pārējām pie balsošanas. Tātad vispirms mēs balsojam par sešām rezolūcijām par iedzīvotāju masveidu padzīšanu no dzimtajām vietām Zimbabvē. Rezolūcijas priekšlikums kopīgs, un es tagad lieku rezolūcijas priekšlikumus balsojumu par, pret, atturs. Rezolūcija pieņemta. Nākamais